Yeah, everything is fine. Honorable members. Godātie deputāti, dāmas un kumbi. Det er på sin plads at sige bare lidt om de politiske drivkræfter. Šeit ir piemēroti runāt par politisko motivāciju. Es ceru uz līdzsvarotu pasauli un savu sniegumu tās sasniegšanā, kur cilvēki var rūpēties par savām ģimenēm un pietiekami mācīties. Tāda sabiedrība, kurā cilvēki, daba un klimats atrodas līdzsvarā. Tā ir sabiedrība ar ilgspējīgu ekonomiku, lai mums būtu ko atstāt nākamajām paaudzēm. Sabiedrība, kurā mēs varam būt brīvi un atšķirīgi, Un, ja jūs mani apstiprināsiet, kā komisāra kompetences jomā, iestāties par to, par ko esmu vienmēr savā politiskajā dzīvē iestājusies, respektīvi par, par to, lai neviens netiktu diskriminēts, neviens netiktu izslēgts vai ļaunprātīgi izmantots. Godīga konkurence parīdēs mums, palīdzēs mums arī ikdienā īstenot mūsu idejas, radīt darba vietas, brīvību. Tas, ka varu uzrunāt jūs kā komiteju, tas man nozīmē ļoti daudz. Pirmo reizi ienācu Eiropas parlamentā pirms apmēram 25 gadiem. Tur es biju straži, stažiere un es toreiz nebūtu varējis pat iedomāties, ka kādreiz būšu šeit jūsu priekšā tā kā šodien, un tas, jāsaka, man ir milzīgs gods un uh, jūtos ārkārtīgi emociju pārņemta. Man, tur, man bija 21 gads, kad sāku strādāt Eiropas lietu komitejā savā politiskajā partijā Dānijā. Mūsu slogans un sauklis toreiz bija mēs ticam Eiropai, un es tiešām to arī daru, es ticu Eiropai. Nu tad patinam laiku trīs gadi, trīs gadi uz priekšu, un tad gandrīz šodien, gandrīz tieši šodien pirms tiem daudziem gadiem es kļuvu par ekonomikas lietu un iekšlietu ministri un apmeklēju savu pirmo ekofinu padomas sanāksmi. Tas, jāsaka, bija milzīgu neskaidrību laiks. Un padomēs ļoti labi redzēju un piedzīvoju to, kā šī uzticēšanās Eiropas Savienībā tika pārvērsta konkrētos risinājumos Eiropas Savienībai. Un šo vētru izturēt mēs varējām tikai tāpēc, ka bijām saliedēti ka turējām solījumus, ko izteicām viens otram un strādājām kopēji interešu labā. Tieši tāda bija atmosfēra toreiz ap sarunu galdu. Un pateicoties tiem viedajiem lēmumiem, ko toreiz pieņēma komisija, padoma un parlaments, krīze tika apturēta. savu uzrunu sāku ar šiem at, ar šīm atmiņainām, tāpēc, ka cen, centīšos tieši tādu atmosfēru nodrošināt arī īst, pildot amatu pienākumus, uz, tā amatu pienākumus, uz ko šodien kandidēju. Es ticu, ka kopēju interešu aizsardzība ir ļoti svarīga arī konkurences politikā. Es neesmu radusi runāt tēlaini un tādiem augstiem vārdiem, bet ja mēs paskatāmies uz to, cik ārkārtīgi svarīgs ir tās izpildu pilnvars, ko īsteno komisija konkurences jomā, tad, nu, tā būtu pelnījusi šādus vārdus - neutralitāte, objektivitāte un centība. Tas viss vajadzīgs, lai īstenotu tiesiskumu. Neutralitāte, objektivitāte un centība, jāsaka, tie būs tie, tas būs tās, tie aspekti, uz ko balstīšos strādājot pie ekonomikas un pie tiesiskuma jomas. Uz to balstīsies mana darbība. Es uzklausīšu ikvienu. Klausīšos gan lielākajās daudznacionālajās kompānijās, līdz pat mazo uzņēmumu pārstāvjiem, val, uzklausīšu valstis un pilsoņus. Bet mana dienesta veiktā analīze un mani lēmumi ne, netiks izdarīti kāda ietekmē vai spiediena rezultātā. Eiropas konkurences normu izpildīšanas spēks lielā mērā atkarīgs no tā, lai mēs varētu būt objektīvi, neatkarīgi un ievērot arī konfidencialitāti katra konkrētā, eh, katras konkrētās lietas izskatīšanā. Ja mani apstiprināsiet par komisāru, tad es pilnīgi noteikti šos principus aizstāvēšu tiks veikts izmeklēšanas, tiks pieņemti lēmumi, lai kolēģi varētu tos apstiprināt, un to, te nekādu lomu nespēlēs uzņēmumā mītnes vieta, li, prestižs vai izmērs. Un valsts atbalsta gadījumos tam nebūs nozīmes, par kādu valsti ir runa. Man liekas, ka tās ir galvenās vērtības, lai konkurences tiesības varētu tikt īstenotas. Un viena no lietām, ko apbrīnoju attiecībā uz Eiropas parlamentu, ir jūsu apņēmība tieši šīs vērtības arī īstenot. Ja apstiprināsiet mani šai amatā, tad ar nepacietību gaidīšu iespēju sadarboties ar jums, lai pārliecinātos, ka tieši šie principi par objektivitāti, neatkarību un centību vienmēr ir tieši tās vērtības, kas tiek izmantotas konkurences tiesību īstenošanā. Krīze tika apturēta, jeb ierobežota, jā, bet tomēr pēdējos pāris gados Eiropa joprojām turpina piedzīvot lejupslēdi, arvien pieauga nabadzība, un nav īpaši droša skata uz nākotni. Mūsu priekšā uzdevums ir acīm redzams. Mums jānoliek Eiropa atpakaļ uz kājām. Mums ir jāveicina izaugsme, jārada darba vietas, novatorisms, jāatgriež attīstība un sociālā kohēzija. Konkurences politikai šai ziņā ir ārkārtīgi svarīga loma spēlējama. Tā var atbald, tā, tā ir arī liela loma komisijas priekšsēdētāja aicinājumā, kur viņš aicina veicināt nodarbinātību, izaugsmu un investīcijas mm, e, mūsu nozarē. Un mans mērķis būs cīnīties pret galvenajiem šķēršļiem, kas šobrīd vēl pastāv izaugsmai un novatorismam. Uzņēmumi var gūt panākumus tad, kad tie sacenšas uz paveiktā pamatiem, bet tādos svarīgos tirgos, kā piemēram enerģija un digitālais sektors, ir mums jābūt īpaši uzmanīgiem, lai pārliecinātos, ka dominējošie spēlētāji ievēro likumus. Tur, tas ir ļoti, turklāt ir ļoti svarīgi ļaut, lai arī MVU eh, izmantot inovācijas un plaukt un zeltu valsts atbalsta jomā es katrā ziņā izmantošu valsts atbalsta modernizācijas darba kārtību. Tieši šāda modernizācija ļaus dalību valstīm uzņemties daudz vairāk un aktīvāku atbildību par valsts atbalsta piešķiršanu, un kas nav maz svarīgi. Tās rezultātā pieaugs pārskatāmība un atvērtība Tādējādi pilsoņi daudz labāk redzēs, kā mēs izmantojam šos nodokļu maksātāju līdzekļus. Pilsēt, pilsoņiem radīsies daudz skaidrāks priekšstats par to, kā šie tik uh, ierobežotie līdzekļi tiek likti lietā. Tā ir daļa no demokrātiskajām debatēm. Re, reizēm valsts atbalsta noteikumu īstenošana, visi šie kompānu, ap, kompānija apvienošanās un antitrusta noteikumi liek, liek mums īstermiņā par to maksāt, bet godīga kompetence un izmaiņas tirgu tomēr ilgtermiņā piedāvās mums arī dividendes. Īstermiņā tam var būt sociāla rakstura izmaksas un es strādāšu plecu pie pleca ar dalībvalstīm un reģioniem, lai pārliecinātos, ka viņu intervences neaptur struktūra reformas. Tajā pašā laikā strādāšu ar dalībvalstīm un reģioniem arī pie tā, lai pārliecinātos, ka tie pasākumi, kas nāk līdzi pārejas posmam, ņem vērā arī sociālo dimensiju. Eiropas konkurētnes politikas pamatos ir labi izveidoti un veselīgi principi. Tie noteikti jau līgumā un ir izturējuši laika pārbaudi. Ir jāpatur atvērts vienotais tirgus un jāpārliecinās, ka pastāv vienlīdzīgi spēles noteikumi. Tie ir konkurences politikas paši tuvākie mērķi. Bet ko ar to panāksim, ir ne tikai atbilstīga konkurence, nē, panāksim arī divus ļoti citus svarīgus, ļoti svarīgus mērķus, kā nodarbinātības un izaugsmas veicināšanu. Ļoti daudz, kas ir noticis kopš brīža, kad konkurences tiesības tika pirmoreiz formulētas līgumā. Tiešām ļoti daudz, kas ir noticis. Galu galā mūsu ekonomika ir kļuvusi par digitālu ekonomiku. Šis un daudz cita veida attīstības soļi ir mūs izaicinājuši, radījuši mums dažāda veida uh, problēma jautājums. Mums ir jāturpina ļoti uzmanīgi vērot tirgus, uzraudzīt tas, lai mūsu rīcībā esošo instrumenti nenotrūlinās, un turklāt mums jābūt gataviem arī tautsēmniecības pārmaiņām. Ņemot vērā šo kopējo informāciju, konkurences tiesības spēlē ārkārtīgi svarīgu lomu tajā, lai mēs atkal atsāktu virzīties uz priekšu. Manuprāt, šai kontekstā runa ir ne tikai par uzņēmumiem un patērētājiem, nē, runājam par pilsoņiem, par cilvēkiem, par mums. Eiropas uzņēmumi, mazie un vidējie uzņēmumi, tāpat arī lielie multinacionālie koncerni konkurē globalizētā pasaulē. Disciplīna, ko uzliek ES konkurences tiesības, var palīdzēt mūsu uzņēmumiem nodarboties ar novatoriskumu un gūt spēkus. Ir tādas balsis, kas saka, ka pastāvot pretruna starp konkurences tiesībām un politiku un rūpniecības politiku. Tam nu nevaru piekrist. Mums ir vajadzīgas konkurences tiesības un politika tieši tāpat, kā mums ir vajadzīga pētniecība un izstrāde, investīcijas, kapitāls un izglītots kvalificēts darba spēks. Rūpniecības politika nevar būt saprātīga, ja tā pasargā uzņēmums no konkurences uz patērētāju rēķina. Un tāpēc es savu kompetenci kopumu neuzskatu par tādu izolētu kompetenci kopumu, gluži otrādi. Labāks regulējums pilnīgi noteikti atbalstīs vienoto tirgu un veicinās konkurētspējīgu uzņēmumu veidošanās. Regulējums arī veido tirgus realitāti. To redzam ļoti labi telekom sektorā, kur tirgus joprojām ir nacionāls pēc sava rakstura, kaut gan liberalizācija tika īstenot jau pirms daudziem gadiem. Ir arī tādi, kas apgalvo, ka mēs nevaram atļauties efektīvu konkurenci īstenot šeit, Eiropas Savienībā, ja ārvalstu tirgos šāda veida disciplīna netiek tik efektīvi īstenota. Te nu arī nevarēšu piekrist. Labākais veids, kā gatavoties konkurencei ārvalstīs, ir būt konkurētspējīgiem šeit, iekšienē. Tas, protams, nozīmē ar arī to, ka es strādāšu ciešā sadarbībā ar eh, saviem kolēģiem, citiem komisāriem. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc šis kompetenci kopums, tas nav tikai, tas nav vienīgais iemesls, kāpēc mans kompetenci kopums nav izolēts. Es strādāšu arī ar jums, ar deputātiem, ekon komiteju un citām komitejām. Darīšu to gan oficiālā, gan neoficiālā kārtā. Jo jūs jau zināt, jūs labāk pārzināt savus vēlēšanu apgabals, jūs zināt, kādas bažas ir jūsu pilsoņiem un vēlētājiem. Godātie deputāti, mums ir jāparāda, ka mēs varam piedāvāt risinājumus tajā brīdī, kad Eiropas līmenī šie risinājumi ir vajadzīgi. Un to darot, te nu citēšu Junkeru kungu, mums ir jābūt daudz plašākiem, atvērtākiem, ambicioziem Um, runājot par lielām lietām un uh, pieticīgākiem runājot par mazām lietām. Nesenais valsts uh, atbalsta modernizācijas dokuments uh, ļaus mums nostāties uz pareizā ceļa, vienlaicīgi paļaujoties uz dalībvalstīm, lai tās arī dara to, kas tām darāms. Un te nu mums jāpievērš uzņēmē darbībai galvenojas tautsemniecības eh, sektoros. Es atbalstu eh, uzņēmē darbību un es uzskatu, ka, protams, arī lieliem uzņēmēm ir jāspēj konkurēt pamatojoties uz paveikto, bet vērsīšos pret tādu uzvedību no lielo spēlētāju pusi, puses, kas cenšas izspiest mazos uzņēmumus no tirgus. un es ceru, ka šai cīņā es atradīšu jūsos sabiedrotos jo konkurences politika nav ne birokrātija, ne, tehni, ne tehniskas detaļas. Nē, te runājam par vērtībām un ceru, ka Eiropas parlamentam tieši tā arī šķitīs. Ja jūs man apstiprināsiet šajā amatā, es domāju, ka mēs radīsim lieliskas iespējas tālākai sadarbībai. Un, protams, ka es apsolos pavisam bieži un e, cieņas pilni īstenot ar jums dialogu, ar parlamentu, ar komiteju, kā jau teicu, ne tikai tajos gadījumos, kad to piepr tiek pieprasa oficiālā procedūra, bet jebkurā iespēja, jebkuras iespējas. Un es domāju, ka tas ir mūsu visu interesēs. Jūs taču pārstāvat pilsoņus un es patiešām ceru, ka šī uzklausīšana būs sākums atklātai, intensīvai un auglīgai partnerībai. Paldies!